kolēģis, cienījamie kolēģi. Atsāksim darbu. Vakardienas protokols un pieņemto tekstu redakciju varianti jums ir pieejami. Nav nekādas iebildes saņemtas. Neredz arī neviens kāds iebilstu. Tādēļ mēs vakardienas protokolu varam uzskatīt par pieņemtu.